Ja, liebe Kolleginnen un Kollegen, meine sehr geehrten. Godāmie kolēģi, dāmas un kungi, es gribētu atklāt mūsu transporta un turisma komitejas sanāksmi. Es eh, dzirdēju, ka vācu tulki ir ļoti priecīgi, tad, kad es izrunāju pareizi eh, mūsu komitejas nosaukumu vācu valodā, un viņi vienmēr ir pateicīgi, tad, kad es runāju par eh, tad, tad, transporta, cerkēra uh, un turisma uh, komiteju. Tātad uh, es gribētu norādīt, ka vācu valodā tātad mēs izmantojam šo vārdu cerkēra, nevis transporta. Vai kādam ir iebildumi pret darba kārtības projektu? Ja nē, tad uzskatīsim, ka šis darba kārtības projekts ir pieņemts. Vai uh, ir iebildumi par protokolu? Ja nav iebildumu, tad varam uzskatīt arī, ka protokols ir pieņemts. Tad uh, Tagad mums ir darba kārtības punkts par Eiropas stratēģiju un investīciju fondu. Referenti ir Ines Ajala Sendere un Dominiks Rikēji. Došu vispirms vārdu abiem referentiem, un kurš gribētu mums sākt? Rikēji. Zem das vārdu. Lūdzu, Rikēji kungs, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Es gribētu vispirms pateikties eh, savai līdzreferentei Inesei. Kopā mēs eh, labi pastrādājām. Es gribētu pateikties arī ēnu referentiem. Kā jūs zināt, mums bija diezgan maz laika strādāt eh, pie šī ziņojuma. Pēdējās 15 dienas bija gandrīz vai tāds kā atvaļinājums un bija ļoti grūti ar visiem sazināties. Jebkurā gadījumā mēs norganizējām ļoti labu ēnu referentu sanāksmi. Es gribētu viņiem pateikties par to, ka viņi piedalījās šajā sanāksmē, par to, ka viņi aktīvi līdzdarbojās un par to, ka viņi arī turpināja ar mums kontaktēties, neskatoties uz to, ka mums bija lieldiena brīvdienas. Domāju, ka esam panākuši plašu vienošanos. Mums ir 15 kompromisa grozījumu, kurus atbalsta liels uh, deputātu skaits grupās. Varētu sadalīt šo ziņojumu tādās kā divās daļās. Kā jau jūs zināt, saskaņā ar 54. punktu mūsu komiteja ir atbildīga par 19. un 15. pantu, uh, otro A punktu. Tātad attiecībā uz šiem pantiem uh, Eh, transporta komiteja ir atbildīga. Un eh, patīkami ir tas, ka par šiem pāntiem mēs esam panākuši vienprātību, jo 19. pāns tātad attiecas uz svītrošanu. Tāds ir mūsu komitejas vispārējais viedoklis. Eh, pieci, piektā pānta otrais A punkts arī ir tāds, par kuru mēs varam vienoties. Šie ir tādi diezgan detalizēti panti, te ir runa par Junkera plānu un īsnībā uh, tas saistās ar pēdējos divos gados paveikto darbu. Tieši to mums arī vajadzēja ņemt vērā, mums vajadzēja paskatīties eh, kritērijus eh, gan vadlīnijās, gan arī uh, starpsavienojumos. Tas attiecas gan uz galvenajiem tīkliem, gan uz papildu tīkliem. Tas nozīmē, ka mēs esam pārklājuši lielāko daļu no tā, ko mēs vēlējāmies panākt. Gribētu teikt, ka arī ka vienprātība ir gandrīz vai pilnīga. Ir ieteikti grozījumi arī par um, 2B, CD un E pantiem. Šeit mēs sadarbojamies ar Rūpniecības komiteju. Mēs esam panākuši džentelmeņu vienošanos ar šo komiteju Un tātad mēs eh, labosim tekstu 2A daļā, un ITRA e komiteja savukārt eh, darbosies pie savā kompetencē esošajām daļām. Šādā veidā re, ziņojums kļūs eh, vienkāršāks. Tad, tad mēs ļausim nodrošināt to, lai budžeta komitejai būs, būtu vieglāks darbs. Es ceru, ka esmu visu pareizi jums paskaidrojis. Tagad attiecībā uz pārējo bija diskusijas bija mm, ļoti nopietnas diskusijas par astoto pantu, eh, kur ir runa par to, ka mēs eh, mūsu komitejā nevēlamies, lai Connecting Facility tiktu mm, upurēts un lai tas viss tiktu nodots eh, garantiju mehānismam. Uh, mēs eh, vēlamies norādīt, ka šeit vajadzētu nodrošināt ikgadējo budžeta procedūru, un tā domā arī pārējās komitejas. Šeit radās nelielas grūtības, jo tautspartijas grupa ieteica, ka pirms daudzgada finanšu plāna pārskatīšanas mums vajadzētu domāt par piešķīrumiem citās budžeta nodaļās, taču uh, Inese un es nepiekritām šam priekšlikumam, jo mēs eh, nevarētu to piemērot, eh, ņemot vērā noteikumus. Neskatoties uz to, mēs eh, vienojāmies par to, ka daudzgad finanšu plāna pārskatīšanas laikā mums pavērtos šāda iespēja, un mēs varētu skatīt arī citas budžeta sadaļas, tur, kur mēs varam piemērot attiecīgos noteikumus. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu atgriezties pie parastās budžeta izskatīšanas kārtības un uh, vajadzētu ņemt vērā šīs diskusijas par uh, līdzekļiem, kas tiek tieši izmantoti un ko mēs varam sajaukt arī ar citiem budžeta līdzekļiem. Un uh, te ir runa par 95% izmantojumu, un uh, tas attiecas uz visu šo daudzgad finanšu plānu savienībai. Uh, Otrās debates attiecās uz alokācijām, tātad te ir runa par uh, līdzekļu mm, pārskatīšanu. Mēs sapratām, ka katram šeit ir savas intereses sfēras. Līdz ar to šis saraksts kļūst ārkārtīgi komplicēts un detalizēts, Te parādās dažādi transporta līdzekļi vai vīdes aizsargāšana vai horizontālais izmantojums. Tātad eh, šis saraksts bija ļoti komplicēts. Referenta ieteikums bija eh, palikt pie vispārīgā. Tad, kad tiek veikti šie piešķīrumi un tad, kad tiek eh, noteikti darbs parlamentā, uh, mēs varētu izskatīt šos mehānismus, taču mēs um, nepaturējām visus grozījumus, kur bija runa par uh, konkrētiem piešķīrumiem konkrētās jomās. Tātad mēs, protams, piekrītam šīm bažām, ko pauda deputāti, bet mums šķita, ka ir ārkārtīgi sarežģīti saglabāt šādu sarakstu, jo šis saraksts ir pārāk detalizēts. Un galu galā īsnībā tas e, runātu pretī e, tam, ka mēs vēlamies visu vienkāršot un padarīt skaidrāku. Protams, mēs piekrītam ēnu referentiem, ka vajadzētu ņemt vērā šīs bažas, jo šīs bažas ir tikušas paustas jau vairāk kārt. Mums būs iespēja arī balsot par šiem svarīgākajiem punktiem, bet eh, vajadzētu nodrošināt, lai parlamentā veiktais darbs nodrošinātu vienkāršošanu un eh, galu galā arī padomē tas interesē, jo parasti šie jautājumi ir ārkārtīgi sarežģīti. Parasti šie jautājumi ir ārkārtīgi komplicēti, un jo īpaši ir runa par līdzekļu piešķiršanu par earmarking. Tad, tad eh, Šādi bija kopumā mūsu darba rezultāti. Noslēgumā pirms došu vārdu Inesei, es gribētu teikt, ka ņemot vērā lielo spiedienu, kas pastāv un kas arī pastāvēs turpmāk uh, attiecībā uz parlamentu, jo parasti komiteju viedokļi nesakrīt un arī padomas un komisijas viedokļi nesakrīt, es domāju, ka mums būtu, vajadzētu būt uh, pēc iespējas vienprātīgākiem gan šajā komitejā, gan arī parlamentā attiecībā uz šo ziņojumu, jo vēlāk būs sarunas ar padomi un komisiju, tās noteikti nebūs vienkāršas. Un domāju, ka mūsu pašu labā būtu uh, jaukāk, ja mēs eh, būtu vienotāki. Tas arī viss priekšēdātāji, ko es vēlējos teikt. Paldies! Tagad došu vārdu Inesai Ajalai Senderei. Gracias, presidente. Sí, yo también agradecerle Um, Paldies, priekšādātāji. Es arī vēlētos pateikties Dominikam Rikē par izcilo sadarbību. Es vēlētos pateikties arī visiem kolēģiem, ānu referentiem, visiem, kas iesniedza grozījumus. Es vēlētos viņam pateikties par viņu dāsnumu, par to, ka viņi spēja akceptēt to, ka dažos gadījumos mums uh, vajadzēja izņemt daļu no teksta. Taču mēs ceram, ka esam saglabājuši viņu iesniegto grozījumu garu. Mēs vēlamies nodrošināt uh, pamatīgus kompromisus, kas ļautu veidot vienotu nostāju. Mēs esam strādājuši balstoties uz uh, uh, šādu vienotību, un mēs mēģinam panākt pēc iespējas labākus rezultātus. Domāju, ka šajā gadījumā mēs varam pieturēties pie tādas uh, diezgan stingras vienotas līnijas. Tas mums arī nodrošinās veiksmi. Mēs mēģinājām pēc iespējas ātrāk reaģēt uz Junkera plānu. Mēs uh, mēģinājām nodrošināt, lai uh, Connecting Europe Facility iedibinātie noteikumi tiktu saglabāti. Dominiks jau ļoti skaidri norādīja, ka pašlaik atrodāmies tādā situācijā, ka ārpus parlamenta ir jūtama ļoti liela opozīcija un sūdzības par to, ko parlaments dara, ka parlaments mēģinot pielikt punktu Junkera plānam. Mēs uh, neko tam līdzīgu nevēlamies darīt. Mēs eh, mēģinām vienkārši papildināt to, ko mēs jau darījām attiecībā uz eh, Eiropas budžetu. Mēs eh, mēģinām arī ņemt vērā proporcionalitātes principu un vēlamies nodrošināt papildu līdzekļus, kas līdz šim nav tikuši izmantoti, bet kurus varētu izmantot garantijām, līdzekļi, kas ir bijuši rezervē. Tieši tāpēc Mēs vēlamies nodrošināt uh, šādu vienotu līniju un uh, kompromisus gatavojām uh, paturot to prātā. Esmu ļoti arī pateicīga par priekšlikumu, ka mums nevajadzētu atvērt papildu budžeta sadaļas. Tas varētu papildināt parlamenta darbu. Tuvojoties balsojumam, mums vajadzētu skaidri norādīt, ka mēs plānu neboikotējam. Mēs e, mēģinām atrast resursus. Resursus, kas e, līdz šim nav bijuši pieejami jaunajiem projektiem. Esmu arī ļoti priecīga, ka mēs varējām nodrošināt e, vienotību attiecībā uz geogrāfiskajām teritorijām un nozarēm. Šādā veidā mēs nodrošināsim, ka no Junkera plāna labumu gūs ne tikai viena vai divas valstis, ka visi varēs piedalīties un ikvienam būs uh, dota iespēja to darīt. Tad tas attiecas uz rezultātiem un uh, līdzekļu pārvirzīšanu. Kā jau Rikē kungs norādīja, mēs uh, neesam pret šādu pārvirzīšanu. Mēs neesam arī pret, teiksim, dzelzceļa subsīdijām. Uh, Mēs vēlamies teikt, ka līdzekļus vajadzētu ielikt atpakaļ vispārīgajā budžetā, tā lai mēs varētu saglabāt eh, tādas pamatīgas garantijas. Tad, kad mēs paskatāmies uz to, ko var investēt, mums eh, vajadzētu pieturēties pie jau noteiktajiem nosacījumiem tie, kas bija paredzēti uh, Connecting Europe Facility un uh, eh, TNT regulās. Tātad ir uh, jāparedz dažādas iniciatīvas, piemēram, iekšzemes ūdens ceļi un tā tālāk. Ir arī citas jomas, kur mēs varētu nodrošināt papildu pievienoto vērtību transporta projektiem. Noslēgumā es apsveicu arī to, ka daži grupu ieteikumi paplašina projektu sarakstus, vai tajos ir iekļauti dažādi ieteikumi, kur pavarās dažādas iespējas. Es gribētu teikt, ka ir arī ieteikumi dažādiem projektiem, kas attiecas uz manu reģionu, bet kas netika iekļauti Junkara plānā. Kāpēc? Tāpēc, ka šie ir augsta riska projekti, un tie dzīvotspējīgi būs to, tikai ļoti ilgā termiņā. Un tieši tāpēc tiem ir jāgūst atbalsts no tirgus. Bet tādi mazāki projekti un pārobežu projekti ir tie, kuriem ir vajadzīgas uh, subsīdijas un laba struktūra. Un tie ir arī atkarīgi no šādiem struktūra fondiem kā CEF. Junkera plāns, ja tas nokļūtu kādā bankā, tad mēs visi ļoti labi zinām, kas ar to notiktu. Es domāju, ka tādi projekti kā Kānsra, tos vajadzētu paturēt eh, Connecting Europe eh, Facility ietveros. Tagad dodu vārdu Markusam Pīperam. Nach so viel Dankesworten möchte ich Lielas paldies! Es arī vēlētos eh, pateikties abiem eh, līdzreferentiem. Uzskatu, ka viņi ir paveikuši ļoti labu darbu. Dažos jautājumos mums eh, būtu gribējies saklausīt skaidrākus izteikumus attiecībā uz finansējuma alternatīvām. Esmu demokrāts un varu akceptēt vairākuma viedoklī komitejā. Saprotu, ka uzreiz nevarēs lietot līdzekļus no performance rezervu. Es eh, domāju, ka neviena valsts eh, to nebija ņēmusi vērā. Mums vajadzētu saglabāt eh, šādu iespēju. Taču mēs, eh, lai arī pakļaujamies eh, šim vairākumam komitejā, mēs esam priecīgi, ka vidējā termiņa pārskatīšana būs eh, iespējama. Vēlamies jums pateikties par šo pretīmnākšanu. Tātad visas budžeta pozīcijas vajadzēs pārbaudīt, vajadzēs saprast, vai finansējums ir pieejams un uh, vai CEF varētu to refinansēt. Šeit gribētu norādīt, ka šis kompromiss ir mazliet bīstams, jo tas varētu kļūt par slogu kohēzijas zem valstīm. Es domāju, ka mēs vēlamies šeit uh, norādīt, ka pārbaudīšana, pārskatīšana ir vajadzīga, bet mēs nevēlamies, lai no tās ciestu kohēzijas valstis. Es eh, šodien pēcpazienā vēl uh, iesniegšu šādu sīkāku grozījumu un uh, norādīšu uz to, ko šeit vajadzētu vēl mainīt. Tas būtu viens. Un otrais, ko mēs arī gribētu mainīt, un tas attiecas uz 8.2 punktu, šeit mēs vēlamies ne tikai parādīt uz iespēju, bet uh, Mēs eh, no komisijas vēlamies redzēt arī saistošu eh, vienošanos. Tas nozīmē, ka viņiem vajadzētu, tad viņiem vajag, viņi, viņiem ir jāpārbauda budžeta pozīcijas. Mēs šeit vēlamies tad saistošu pienākumu no komisijas puses. Tas saistās ar šo drošības tīklu kohēzijas valstīm. Šeit, es domāju, vajadzētu panākt vairākumu mūsu komitejā. Tad die, ir divi ieteikumi, kas attiecas uz 8. kompromisu otro punktu. Mēs e, piekrītam arī geogrāfiskajam līdzsvaram, taču saskatām problēmas e, tiem grozījumiem, kas uh, dod īpašas priekšrocības vājākajiem reģioniem. Dāmas un kungi, Vēlos norādīt, ka šie miljardi, kurus atvilks no CEF, tie nenāks no kohēzijas valstīm, bet no pārējās Eiropas. E, tie tiks ņemti garantijām. Un tagad teikt, ka mēs vēlamies projektus koncentrēt vājākajās, tātad kohēzijas valstīs, tad tas nozīmētu, ka mēs eh, jau esam pasargājuši šīs kohēzijas valstis, šie 11 miljārdi paliek eh, šajās valstīs, plus mēs iepludinam te vēl papildu miljārdus. Es gribētu norādīt, ka mums vajadzētu izturēties godīgāk vienam pret otru. Mēs esam izrādījuši pretimnākšanu un to mēs tagad arī sagaidām no citiem deputātiem. Tātad šajā gadījumā eh, varbūt balsojums būs strīdīgs Ir kāda otra lieta, kur, manuprāt, mēs nebūsim tik vienisprātis. Tie ir nosacījumi, kas tiek pieprasīti. Ja tas paliks tādā pašā redakcijā, kā pašlaik paredzēts kompromisā, ar visiem šiem kritērijiem, kas eh, tiek saistīti ar sociālo pusi, ar novatoriskumu atbalstu, ar infrastruktūras atbalstu, īsti nezinu, kāda šeit ir saistība. Šeit mēs patiešām nodarām kaitējumu Junkara plānam. Tāpēc mēs e, uzskatām, ka šajā kompromisā īsti nezinu, kurš e, cipars tas ir, varbūt piektais. Jā, piektais kompromiss. Šajā piektajā kompromisā, kur ir e, runa par uzskaitījumu, un tad, tad šeit mums vajadzētu vēlreiz sanākt kopā pēcpusdienā, jo mūsuprāt tas iet par tālu. Tas varētu kaitēt Junkera plānam, un mēs līdz ar to nevaram to atbalstīt. Mums e, šis jautājums ir ļoti būtisks. Un mums vajadzētu šeit panākt vienošanos. Nu, protams, viss izklausās dram dramatiski, bet ir 20 kompromisi, kur mēs eh, varam eh, visu akceptēt, kur parādās arī mūsu domas. Ir eh, tad divi punkti, kur mēs vēlamies nelielas izmaiņas. Būtu labi, ja galu galā mēs varētu vienoties par plašāku kompromisu. Jo vienotāks būs šis balsojums, jo labāka būs mūsu komitejas pozīcija tālākajās sarunās. Tagad eh, vērts Robertam Zīlem. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es um, gribētu arī sākt ar pateicību uh, abiem, abiem ziņotājiem. Mēs izdarījām pareizi izvēli, ka uh, ļāvām turpināt gan Dominikam, gan Inesai, kuri strādāja ar Connecting Euro Facility projektu, un um, arī visiem maniem kolēģiem, mānu ziņotājiem, jo uh, sākotnējā situācija man tiešām likās eh, krietni bažīgāka nekā viņi ir pašlaik, pēc tam, kad šie vairāk kā 20 kompromisi ir sagatavoti. Eh, neslēpšu, ka lielākās bažas, protams, izraisīja finansējuma avotu maiņa, kas eh, valstīm, kas ir koheizijas valsts, protams, bija apdraudējums, un arī paldies Piper kungam arī par nu pateikto, par vēl pēdējiem papildinājumiem, kas pie vidēja termiņā finanšu perspektīvas pārskatīšanas uh, novērst jebkuras bāžas par um, budžeta heading 1B lietošanu kā finanšu avotu, kas, protams, radītu, manuprāt, nepārprotami politiskas sarežģījums pie šī vidēja termiņa budžeta pārskatīšanas uh, nākotnē. Uh, kas attiecas uz pārējiem punktiem, tad man arī liekas, uh, ka mēs kā transporta komiteja atradām labu kompromisu. Mēs esam atbalstījuši uh, lietas, kas attiec par dzelzceļu, kā prioritāru tomēr transporta jomu, un arī par šo geogrāfisko neutralitāti, kurā es šeit atkal gribētu piekrist, ka Piper kungs pasaka to, kas īstenībā ir. Skaidrs, ka šis fonds ir lielā mērā palīdzība nevisai augstai ekonomiskai attīstībai arī tajās valstīs, kas ir krietni attīstītāks, kuras nesaņem kohēzijas fonda naudu šajos te transporta, enerģētikas un, un, un tam līdzīgos projektos. Un skaidrs, ka uh, šīs dalību valstis rēķinās ar to, ka lielākā daļa no Junkera fonda garantijām strādās projektos viņu valstīs. Būsim atklāti. Tā tas arī būs. Vai tas ir traģiski vai tas nav traģiski, tas ir varbūt tās jauns elements, bet tā tas notiks. Un, un šeit es gribētu teikt, ka mēs, protams, sakosim līdz kā Junkera plāna projekti attīstīsies geogrāfiskā ziņā. Uh, Bet, eh, manuprāt, vēl svarīgāk mums ir saprast, kā tas attīstīsies transporta nozares sektoru ziņā. Jo, kā jau es esmu teicis, un arī citi kolēģi ir teikuši, negribētos redzēt, lai transporta politikas prioritātes ieviešot Junker plānu projekts novirzītos pa labu autoceļiem. Tas ir pats eh, būtiskākais, kuru, manuprāt, mums vajadzētu nākotnē arī skatīties. Uh, Vēl pie um, šiem te iezīmēšanas vai iermanking pozīcijām es uh, arī nebūšu naivs politikā, būdam 25 gadus. Es varētu teikt, ka skaidrs, ka valstis, kuras ir gatavas iemaksāt naudu caur savām attīstības institūcijām šī fondā, skaidrs, ka rēķinās, kā būs iezīmēta nauda. Tas arī ir skaidrs, es domāju, un neslēpsimies šeit, un, un uh, neviens nemaksās samērā grūtā budžeta situācijā no savas attīstības institūcijas kopējā katlā, nerēķinoties ar to, ka nesaņems atpakaļam lielāko daļu no šīm garantijām. Tas arī ir saprotams. Tā kā es eh, vēlreiz pabeidzot savu novērtējumu ēnu ziņotāju darbam, gribu tiešām izteikt visiem kolēģiem eh, paldies par izpratni, un, un eh, ja mēs tā, tā puslīdz atklāt arī runājam, man liekas, ka mēs ātrāk atrodam šos kompromisus, Bet eh, skaidrs, ka būs ļoti grūts eh, sarunas starp padomi un parlamentu. Un eh, es domāju, ka tas gala rezultāts nebūs ļoti tūs komitejas balsojumam. Paldies! Vielen Dank. Jetzt Merja Kilun. Paldies un tālāk, Mērija Kilons kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies cienījamie kolēģi. Pavisam īsi es arī vēlētos uh, pateikties referentiem par lielisku paveikto darbu, ņemot vērā šos diezgan sarežģītos apstākļus un situāciju, kādā mēs esam. Atrodoties starp skilu un haribdu ar visu šo jauno finansēšanas instrumentu Es arī vēlētos pasvītrot mūsu bažas, kas mums radušās mm, attiecībā uz šo tendenci izgudrot jaunus finansēšanas instrumentus, tā pašā laikā nenosakot finansēšanas avotus. Un mums tiešām vajadzētu koncentrēties to, kā labāk izmantot jau esošo finansējumu, lai varētu attīstīt eh, Eiropas līmeņa transporta sistēmu. Paldies! Dank, Paldies un tālāk arī Madēlī. Paldies mūsu kolēģiem referentiem par paveikto darbu. Uzskatu, ka Junkera plāns ir ļoti inteliģents atjaunošanas plāns, un ja runa par atjaunošanu, tad uh, te ir jādomā par nākotni. Domāju, ka mūsdienās, mm, domājot par transporta nākotni, mums ir jādomā par ekoloģiju, par klimata pārmaiņām, par eh, to, kas notiek eh, attiecībā uz enerģijas maiņu. Un eh, tāpēc mums ir jāuzdod īstie jautājumi par Junkera plānu. Mums ir jādomā, kam tieši tiks veltīts šīs investīcijas transporta jomā. Mums, e, ekoloģistiem, patīk ļoti liela daļa no kompromisiem, izņemot e, piekto pantu, kur jūs ieviesāt e, grozījumus ekoloģiskajā kompromisā. Un šajā redakcijā neparādās mūsu uh, grozījuma elementi. Tātad izteikšot skaidrāk, mēs teicām, ka vajadzēja, lai vismaz 60% no investīcijām tik novirzīti dzelzceļam. Vajadzēja orientēt 10%, lai veicinātu tādu mobilitāti kā velosipēdi, eh, kājām gājēji un tā tālāk. Taču eh, nekas tam līdzīgs neparādās kompromisā. Mēs teicām, ka Junkara plānā vajadzētu uh, noteikti domāt par esošā transporta atjaunošanu, renovāciju. Nekas tam līdzīgs neparādās piektajā kompromisā. Šeit ir tādas vairāk, vairākas lietas, tātad mums ir vēlme attīstīt eh, urbānās mobilitātes projektus, ilgtspējīgus, inteliģentus projektus, bet eh, ir vairāki punkti, kas vispār netiek eh, ņemti vērā. Uh, Domāju, ka šie ir punkti, kas mūsdienās ir izšķirošie, jo īpaši, ja runa par izmaksām. Ja mums nebūs laba ceļa kārta, labs plāns jau pašā sākumā, tad es domāju, ka mēs nevarēsim virzīties uz priekšu inteliģentā veidā. Ja mūsu ceļa kārta attiecībā uz mērķiem, uz uh, virzieniem, uz uh, investīcijām nebūs laba, tad mēs eh, nevarēsim atbalstīt, piemēram, vietējo ekonomiku, kas ir ļoti būtiski. Mums vajadzētu noteikt eh, labākus mērķus. Jā, balsojums ir rīt, varbūt mēs šeit vēl kaut ko panāksim. Es vēlējos eh, norādīt uz to, kas ekoloģistiem ir sirds. Nisi. Paldies un tālāk Rozmāto. Paldies priekšsēdētāju. Vēlētos vispirms pateikties referentiem. Es domāju, ka varam būt visai apmierināti. Un mēs augstu vērtējam šo vēlmi panākt vienošanos un nodrošināt to, ka mēs norādīsim mūsu transporta sektoru nozīmību Junkera plānā. Bet ir daži punkti, kurus vēlējos minēt īpaši. Un proti, jautājums par to, vai ir iespēja šeit iesaistīt CEF um, kā pēdējo iespēju. Mēs par to jau runājām, tad, kad runājām par 19. pantu. Un kompromisam, acīm redzot, būtu jākoncentrējas uz to kā varbūtību, kā iespēju, nevis uz kā uz prioritāti. Un to es arī gribēju uzsvērt. Paldies! Kristīna Vardalona. Paldies priekšādātāji, paldies, priekšādātāji, paldies arī abiem referentiem par paveikto lielo darbu, eh, izskatot eh, ļoti lielo skaitu grozījumu, kas tika iesniegti par Junkera plānu. Kā tikko Inese norādīja, šķiet, ka mm, visi parlamenta deputāti, kā šeit runāja arī par savas grupas deputātiem, pozitīvi attiecas pret šādu atjaunošanas plānu. Mēs vēlamies, lai Junkera plāns būtu pēc iespējas veiksmīgāks un kalpotu visu Eiropas pilsoņu interesēm. Es tūlīt runāšu par to, kas parādījās manas iesniegtajos grozījumos. Vēlreiz paldies par to, ka ņēmāt vērā man, mūsu vēlmes. Pirmkārtām vajadzētu pārskatīt regulējošo ietvaru, lai nodrošinātu to, ka Junkara plāna um, ieviešana ir pēc iespējas elastīgāka. Un vajadzētu arī nodrošināt, lai e, turpmākajos projektos nebūtu budžeta deficīta. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Uzskatu, ka e, šeit parādās pēdējā iespēja komisijai e, panākt to, lai ambīcijas tiktu izpildītas. Otrais punkts ir ļoti svarīgi uzskatīt, Tā kā šis plāns ir Eiropas solidaritātes projekts, jo solidaritāte krīzes laikos ir ārkārtīgi būtiska. Šeit vajadzētu paredzēt, lai uh, investīciju plāna īstenošana uh, tiktu ņemtas vērā to cilvēku intereses, kurus krīze ir visvairāk skārusi. Paldies! Paldies un tālāk došu vārdu komisijai. Thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšsēdētājiem vēlētos izteikt dažus īsus komentārus. Vispirms par budžetu. Es domāju, ka man nevajadzētu atkārtoties, jo komisiju satrauc parlamentu ieņemtā nostāju. Jo nav jau tā, ka mums nepatīk Connecting Your Facility, mums tā patīk gana labi. Uh, un saprotam, ka mūsu priekšlikums rada zināmas grūtības, bet mēs esam pārliecināti, ka eh, meklējot alternatīvas ir ļoti grūti vai pat neiespējami citu alternatīvu atrast, un tāpēc mēs izmantojam uh, eh, 1A un uh, mēs varam uh, vai nu uh, nedaudz apgriezt lielas programmas, vai gluži otrādi daudz apgriezt nelielākas programmas, un mēs tā kā izvēlējāmies pirmo iespēju, nu, runājot par elastību. Vēlos uzstāt uz to, ka ir grūti uh, radīt 15 miljardus investīciju ar 21 miljardu publiskā ieguldījuma, nesaglabājot elas, eh, zināmu elastību un, teiksim, sektorālā un geogrāfiskā līdzsvara panākšana radīs īpašas problēmas, lai panāktu eh, šo te. Between 315 miljārdu uh, ciparu. Ja mēs runājam par Connecting Europe Facility, tad mēs šeit tērējam Eiropas eh, līdzekļus, un mēs kā Eiropas Savienība arī varam izlemt uh, līdz vissīkākajām detaļām, uh, kur mēs to vēlamies izdarīt, kas attiecas uz uh, strateģisko investīciju fondu mūsu uzdevums ir piesaistīt pēc iespējas vairāk eh, privāto līdzekļu, eh, terējot pēc iespējas mazāk publiskās naudas. Un jo vairāk mēs eh, tur uzliksim visādus ierobežojumus, jo grūtāk būs piesaistīt privātās investīcijas. Un šajā uh, sakrā, runājot par garantu izmantošanu, par geogrāfiskā līdzsvaru saglabāšanu, tā tālāk. Tas viss var būt problemātiski. Runājot par kohēzijas aspektu. Mēs eh, nonācām pie secinājuma, ka faktiski eh, mākslīgi izveidojot kaut kādu šādu līdzsvaru, mēs varētu darboties pretēji ko, um, kohēzijas uh, valstu interesēm. Jo kaut kā uh, eh, ideja ir tāda, ka projekti tiek izvērtēti katrs uh, pēc savas kvalitātes. Un līdz ar to, ja mēs izmantojam lūk šo geogrāfisko kārti, uh, Eh, un eh, cenšamies garan, dosniegt kaut kādas garantijas, eh, tas varētu atbaidīt privātos investors. Mēs tātad vēlamies iesaistīt tehnisko palīdzību un nodrošināt to, ka neatkarīgi no tā, lai arī kurā valstī projekts tiktu uh, iesniegts, Mm, tas bez kaut kādām iepriekšējām garantijām eh, būtu konkurētspējīgs vai tam būtu jāiztur vienlīdzīgi konkurences noteikumi. Un līdz ar to arī mēs esam eh, pārveidojuši mūsu finansēšanas plānu, neesam eh, ieplānojuši apgriezt nevienu struktūru fondu, nevienu kohēzijas fondu. Mēs esam centušies arī nodrošināt kohēzijas valstīm finansējumu un esam paredzējuši uh, pārskatīt strateģiskā uh, investīcija uh, fonda darbību vidējā posmā. Nu, un ar to es varētu aprobežoties. Paldies. Tālāk vārds Inesējā Jālai Sender. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu pateicīgi par komentāriem, kurus izteica kolēģi. Kaut arī nevienmēr varbūt esmu spējusi precīzi saprast, kur tieši ir problēma. Pīperkungs runāja par divām lietām, kuras īsti nesapratu. Viņš daudz runāja par kohēzijas valstīm. Nu, man jāsaka, ka kompromiss bija tāds, ka mēs nodrošinājām geogrāfisko dažādību attiecībā uz šī instrumenta eh, ietekmi. Jūs runājat par to, ka nevajadzētu koncentrēt visu Junker plānu ietekmi uz kohēzijas valstīm tikai un vienīgi. Nu, nezinu, mēs taču runājām eh, par piekļuvi investīcijām no nu, visām valstīm. Es īsti nesaprotu, kur precīzi kur tieši problēma. Manuprāt, mēs mēģinām nodrošināt to, ka tiek eh, piemērot noteikumi. Tas arī viss. Mēs negribam arī ietekmēt eh, eh, fondus, kas pieejam kohēzijas valstīm. Un tur ir runas par, runa par miljārdiem gal galā. Mums ir jānodrošina, ka garantijas un instruments kā tāds vispār sāk darboties. Mums ir nepieciešams daudz efektīvāk izmantot budžetu nekā to esam darījuši līdz šim. Tā kā, ja naudas līdzekļi nav pareizi iztērēti, tad mums ir jāspēj tie atgūt. Eiropas nauda ir jāizmanto Eiropas projektiem. Un šajā gadījumā ir tīpaši Junker plānu projektiem par piekto punktu. Kāds eh, pieminēja, ka te ir pārāk daudz sociālo jautājumu iekļaut. Nu, es paskatījos vēlreiz, es neredzu neko tādu. Tur ir tikai viena atsauce uz viena pienākumu, Junker plānu ietekmē, un tur ir runa par nodarbinātības veicināšanu, jeb darbvietu radīšanu. Es nezinu, e, kāda ir situācija, e, respektīvi, es nezinu, vai Pīperkungs to apzinās, e, bet, nu, acīm redzot, kvalitatīvas darbvietas ir nepieciešams uzlabot arī viņu valstī. Tālāk runāja par ekonomisku aspektiem un galu galā to, ka ir jāievēro Eiropa 2020 eh, stratēģija, kur runa ir par inovāciju. Tālāk izaugsme, konkurences spējas. Tā kā es atkal īsti nesaprotu, kur tieši ir eh, problēma bijusi. Nu, Pīperkungs, cik es redzu, nav vairāk zāle, zālē. Zīlskungs, es saprotu jūsu paustās bažas par eh, to, ka mums ir jāievēro sākotnē nosprostie mērķi un spēju eh, īstenot šos mērķus un nevis būvēt autoceļus. Nu, šis ir eh, gal galā komisijas priekšlikums, nevis tas, ko mēs ar Rikē kungu esam divatā uzrakstījuši. Gal galā visi šie projekti Junkera plānā, tiem ir jāievēro tie paši noteikumi, kas bija TNT un CEF. Līdz ar to varbūt nav absolūti visas iespējas, bet galu galā ir principi un noteikumi, kas ir stingri jāievēro. Un es arī Karimas Delī kundzei varu apliecināt, ka mēs vēlamies nodrošināt, lai prioritātes paliktu tādas, kādas tās ir. Ka lielākā daļa iet dzelzceļam, pilsētvidas mobilitātei un tā tālāk, ilgspējīgiem, zaļākiem projektiem tās ir viens no pamat aspektiem. Es nedomāju, ka mums ir nepieciešams atkal un atkal atkārtot to šajā dokumentā. Mēs esam to pateikuši, ka tas CF un TNT ietveros ir galvenais, uz ko mēs koncentrējamies. Un 60% marķēšana dzelzceļam. Nu, tas ir pamatot, tas dod nepieciešamo elastīgumu, un tas nav kaut kādiem projektiem piešķirt e, dāvinājumus. Nē, tā ir iešana tirgu, pārliecināt privātos investorus, ka šie projekti ir ekonomiski un finansiāli dzīvotspējīgi. Līdz ar to tas, ko mēs aizdosim, tas radīs peļņu. Tā nav labdarība. Junkera plānā mēs ejam tālāk nekā vienkārši subsīdiju izsniegšana. ja mums nebūtu šos principu un šo noteikumu, nu tur visādi varētu beigties. Bet ar šiem noteikumiem mēs sniedzam pietiekam elastīgumu, bet sasniedzam arī svarīgos principiālos mērķus. Kilonēns kundze, jūsu komentārs par esošajiem fondiem. Nu tā tad vēlreiz, ko mēs te cenšamies panākt, ir efektīvāk izmantot tos līdzekļus, kas mums jau ir. Mēs neprasam neko papildus. Eiropas budžets tas, kurš līdz šim ir neefektīvi izmantots, nauda tiek atgūta, tā nauda, ko netie, neiztērē, tiek atmaksāta atpakaļ, tātad šis ir Eiros budžets, šis nav nacionālais budžets, tad ko mēs darīsim šādā gadījumā? Mēs nodrošināsim, ka tas tiek izmantots Junkera plānā, radītas darba vietas, radīta izaugsme, uh, Un mēs centīsimies nodrošināt, ka tas viss notiek daudz efektīvāk nekā tas ir bijis pagātnē. Kopumā par e, izteiktajiem ieteikumiem es vēlos atgādināt kolēģiem, tas, kas mums šeit ir nepieciešams, ir koncentrēties uz parlamenta priekšlikumu caur ITRE, bet arī ekon un budžeta komitejām. Kompromisi, kas ir sagatavoti, Eh, mēs strādājam gal galā ar kolēģiem kopā pie viņiem. Tas ir pats tuvākais, ko mēs spējām panākt, eh, lai virzītos tuvāk kopējai pozīcijai, ko vēlas vairākums. Tas nav tikai pakļaušanās komisijas spiedienam, kas eh, mūs apvaino Junker plānu boikotēšanā. Mums kritizē arī dalību valsts un um, iedzīvotāji. Mums ir nepieciešams panākt vairākumu atbalstu un spēcīgu signālu, ka vēlamies efektīvāku finansējumu izmantošanu un, infrastruktūrai un transportam un ka tas tiek izmantots atbilstoši tiem principiem un vērtībām, kuras esam iepriekš pauduši. Un ka tie ir dzīvotspējīgi projekti, par kuriem mums ir zināms, ka mums trūkst līdzekļu, un mēs vēlamies piesaistīt privāto finansējumu tajās jomās, kur tas var tikt izmantots. Paldies! Paldies, Dominiks Rikē! Paldies, priekšsēdētāji! Es ļoti rūpīgi klausījos eh, kolēģus, un pirmā lieta, ko es vēlos rēģējot, sacīt, ir tas, ka uh, ar šo regulējumu mēs nepārakstam daudzas citas tiesību aktus. Mēs uzsveram to, kas ir CEF, bet mēs nepārakstam to. Mēs nepārakstam finanšu regulu kaut vai. Mēs nemainam tajos tiesību aktos neko. Jā, šeit ir daudz jautājumu zīmes vēl, manā prātā. Šeit ir četras vadošās komitejas - ekon un budžeta komiteja vēl. Visi runā par tām bažām, kas viņiem ir vissvarīgākās, un to es saprotu, tas ir loģiski. Tomēr mums ir nepieciešams palikt regulas ietvaros. Mums nevajadzētu novirzīties no šī kursa. Markus. Viņš uzdeva vairākus jautājumus man. Viņš sacīja vienu lietu un pēc tam pilnībā kaut ko pretēji, un tas man tā kā samulsināja. No vienas puses viņš sacīja, ka pārdalīšana ir pieņemama, bet tāpat laikā runāja par kohēzijas valsts aizsardzību. Un, un saistošas eh, šīs eh, saistības, ko komisija uzņemās, un pēc pāris minūtēm kaut ko pilnīgi pretēji. Uh, Vismaz tā es sapratu viņa sacīto. Tā bija, manuprāt, pilnīgi pretruna. Es saprotu arī Roberta paustos bažas. Tad šīs diskusijas īstenībā ir um, liekas. Īstenībā mēs balstīsimies uz budžeta un ekonomikas uh, komiteja viedokļiem. Uh, Kohēzijas valstis, mēs jau paudām bažas, ka uh, kohēzijas valstis ir visvieglāk ievainojamās valstis. Tātad, īstenībā valstis, kas ir visstrauslākās, ir tās, kas nav šajā kohēzijā. Mums vajad, ir vajadzīgi kritēriji, lai aizsargātu šīs valstis, un tātad visvieglāk ievainojamās valstis. Bet uh, mums vajadzētu īstenībā skatīties uz uh, mūsu noteikumu garu. Uh, Eh, vajadzētu paskatīties, lai šie eh, līdzekļi tiktu liederīgi izmantoti. Īstenībā netiek eh, ņemta vērā arī šā izpildes rezerve. Mēs nevaram šādā veidā aizsargāt kohēzijas valstis. Daudz, kad finanšu plānu diskusijās, ja mēs runājam par šo uh, performance rezervu, tad arī tā neparādīsies uh, uh, svarīgākajās sarunās, un tas nenāks par labu šai rezervē. Šie ir mm, mani apsvērumi, mēs to varam konstatēt. Tāda ir referenta dzīve. Attiecībā uz šo ziņojumu īstenībā tas nav mūsu likumdevēja uzdevums. Es gribētu atkārtināt Karimai, ka es ļoti labi saprotu to, ko viņa teica attiecībā uz uh, tematiem, kas uh, tika uzskaitīti Connecting Europe Facility. Taču mēs šeit neatsākam runāt par Connecting European Facility. Mēs uh, sakām, ka šeit mums ir jārunties uz politisko izvēli, ko mums vajag atbalstīt. Protams, mēs nevaram šeit uh, uzrakstīt tādu izsmeļošu sarakstu. Mēs nevaram šeit uzskaitīt pilnīgi visus velospēdistu celiņus. Mēs tagad to neatsāksim darīt, tas nav mūsu ziņojuma priekšmets. Protams, šīs bāžas paliek, bet mums ir jāņem vērā tie teksti, kas mums ir jāpieņem, tātad vadlīnijas un Connecting Europe Facility. Es saprotu jūsu pautās bāžas, bet mums ir jādomā par vienkāršošanu, par efektivitāti, ir jādomā par to, ka šis mehānisms ir garantija mehānisms. Tātad mums ir jādomā par to, ka mēs balsosim par budžeta tekstu, par regulu par Connecting European Facility, un ar to arī pietiek. Ja mēs eh, turpināsim atkal un atkal paust eh, tās pašas bažas, kas jau parādās citos tekstos, tad mēs vairs nebūsim ticami kā likumdevēji. Es domāju, ka mums nevajadzētu šeit sākt uztraukties. Mēs vienkārši atsaucamies uz jau spēkā esošiem tekstiem, un galu galā nec padoma, nec komisija nevar kaut ko iebilst pret jau pieņemtiem uh, tiesību aktiem. Un ja šīs atsaucas ir pietiekami skaidras, ar tām ir gana. par FDD teikto. Mēs nevaram pilnībā destabilizēt uh, priekšlikumus un nevaram pilnībā atbrīvot garantiju fondu, ja vien mēs pilnībā nepārskatām daudzgad finanšu schēmu. Arī regulā mēs eh, par to runājam. Ja tiek paredzēti šie jaunie budžeta līdzekļi, tad mēs varam šeit norādīt, ka parlaments nediskutē par 50% atbrīvošanu. Es arī atgādināšanu, ka tika atbrīvoti 17%, nevis 50%. Tas nozīmē, ka jums ir pienākums uh, ņemt vērā šos budžeta nodrošināšanas pasākumus. Galu galā uh, te nav atsauču uz fondiem, kas ir pilnībā atbrīvojami. Tas nozīmē, ka būtu labāk, lai kaut kas paliek. Šeit nav runa arī par šiem iezīmētajiem uh, līdzekļiem. Es nezinu, vai es pilnīgi skaidri to visu jums izskaidroju. Es tātad labi sapratu vairāk kolēģi paustās domas, bet mums eh, šajā kopīgajā darbā vajadzētu kliedēt kopējās bažas, un galvenokārt pats svarīgākais būtu vienkāršošana un efektivitāte. Eh, nevajadzētu būt tā, ka visvajākās valstis eh, netiek atbalstītas, vienalga vai šīs valstis ir vai nav kohēzijas valstis. Es vēlētos pateikties eh, komisijai par eh, teikto, jo tika izteikta ļoti svarīga doma. Jums vajadzētu atkā, atcerēties, ka um, šie ir divi pilnīgi atšķirīgi mehānismi. Esmu ļoti priecīgs par to, ka jūs skaidrs to norādījāt. Mēs nevēlamies, lai vienu mehānismu sāktu izmantot um, par sliktu otram. Jūs arī ļoti skaidri norādījāt, ka garantijas nav subsīdijas. Tātad šeit nav runa par tādu pašu politiku vai tādiem pašiem mēķiem vai investīciju uh, virzieniem. Jūs arī atkārtojāt, ka mēs uh, neskarsimies klāt kohēzijas aploksnēm. Uh, Mēs nevaram to darīt. Tāpat arī mēs šeit neskarsimies klāt lauksaimniecības līdzekļiem. Tas neatbilstu budžeta politikai un arī padoms domām. Es arī redzu, ka komisijai ir ļoti stingra nostāja, tāda pati kā parlamentam. Un uh, šeit noteikti parādīsies interesantas diskusijas. Tieši tāpēc arī ceru, ka parlaments pieņems ļoti skaidru nostāju attiecībā uz garantiju fondu izmantošanu. Jā, vielen dank. Jā, paldies. Ir tīpaši abiem referentiem. Balsošana rītdien mūsu komitejā un jūnija otrajā nedēļā plenārsēdē. Nākamais darbkārtības punkts komisāru uzklausīšanas jomā izveidotās procedūras un praksi 2014. gadā gūtā pieredze. Es esmu referents un šodien mēs tad pārunātu grozījumus un rītdien ir balsošana. 19 grozījumi kopumā ir iesniegti, divi kompromisi Eh, pirmajam un otrajam eh, punktam ir iesniegti, kas tad apvieno eh, div, šiem diviem punktiem iesniegto grozījumu kopsavilkumu. Tātad var, kopā ar viņu Vande Kampu mēs vēl ierošinām tālāko, es nem, lai paustu komitejas neapmierinātību ar to, ka kā tas ir noritējis viss attiecībā uz uzklausīšanu Un tas eh, arī tika Violetas Bultas gadījumā iekļauts vēsturē. Tad ir atsevišķi grozījumi, kuri nav iekļauti kompromisi, un par tiem tad būs jābalso atsevišķi. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Vims Vanderkams. Viņš nav, bet Bahkums, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Vispirms vēlētos atvainoties mūsu koordinātoru vietā, viņš vēl nav ieradies. Un EPP vārdā vēlos eh, teikt, ka mums absolūti nav nekādas problēmas ar šiem kompromisiem, un tā skaitā arī ar par balsošanu sarakstu. Viss kārtībā, paldies! Jā, ļoti labi. Izmails Ertuks. Paldies! Arī mums, eh, sociālistiem, Mēs varam teikt, ka kopumā um, esam raduši vienā, vienotu nu, no viedokli un svarīgākais, kas, manuprāt, ir, eh, par ko mēs arī esam panākuši vienošanos, ir tas, ka tik tiešām iestājāmies par to, ka nākamreiz, pēc nākamām Eiropas vēlēšanām, uh, no dalību valstīm būtu divi kandidāti no katras, no tātad gan vīrietis, gan sieviete, lai var izdarīt izvēli, un komisija ir arī skaidrs termiņš jānosaka, līdz kurām kandidāts saraksts ir jāiesniedz Eiropas parlamentam. Nezinu, vai visiem, bet man un vēl daudziem kļuva skaidrs pēc pēdējām uzklausīšanām, ka šīs trīs minūtes, kas ir mūsu rīcībā, bieži vien, nu, labi, es teikšu savādāk. Trīs minūtes varēja efektīvāk un pareizāk izmantot eh, kaut ko līdzīgu brīvā mikrofona procedūrai, kā plenārsēdēs. Un tad pēc komisāra kandidāta atbildes, ka mēs varētu papildinošu jautājumu uzdot. Es domāju, mēs visi, kas pietiekami ilgi šeit ir bijuši, uh, tad izmanto vienu punktu no tā, ko mēs jautājām, un tad runā apkārt, un mm, novākot šo laiku, un tāpēc vajadzētu nākamreiz eh, dot iespēju papildinošu jautājumu uzdot pirms eh, vārds tiek dots nākamajam kolēģim vai kolēģei. Tie, manuprāt, bija tie galvenie punkti, ko mēs vēlamies paust. Jā, divi kandidāti, protams, Un, ja, ja es pareizi saprotu, šobrīd referents vēlas uh, mainīt kārtību uzstāšanās laikam principiem mēs eh, to nevēlētos. Mēs vēlētos saglabāt dehonta principu. Paldies. Džekija Foster. Paldies, priekšsarētāji. Paldies par sagatavoto dokumentu. Principā mēs pilnībā piekrītam eh, tam, kas šeit ir rakstīts, jo tas tiešām bija nepieņemam, kā tas notika attiecībā uz kompromisiem. Un tas, ko tikko sacīja eh, mūsu kolēģis Ismails par eh, dzimumu vienlīdzību, nu, reālajā, jaukajā pasaulē mēs vēlētos dzimumu līdztiesību un uh, lai eh, jebkur dzimumu kandidāts būtu atbilstoši arī kvalifikāciju, bet eh, šeit svarīgākais varbūt ir nebūt pārāk detalizētiem savās prasības, jo, ja dalība valstis izvēlas nāk klajā ar savu kandidātu, lai kas tas arī būtu, mēs jau Protams, ka mēs, eh, ja mēs uzskatām, ka cilvēks neatbilst amatam, tā ir viena lieta, bet eh, dalību valstī nedrīkst noteikt eh, pārāk stingras prasības attiecībā uz to, kur personu izvirzīt. Te, protams, ir jābūt arī atbilstošam laika grafikam, pietiekamam laikam izvirzīt šo kandidātu. Mūsu uh, gadījumā Violeta Bulcu tik pēdējā brīdī ierosināta. Un ir ļoti grūti eh, tiem kandidātiem, kas bija vairākās eh, komitejās, eh, lai vispār spētu sagatavoties pa visiem tematiem. Jo galu galā pamatprincipi ir pareizie, bet pavisam neliels punkts par otro kompromisu angliskajā tekstā. Uh, Šeit ir opposes take it. Opposes take it or take it nevar būt. Take it or leave it ir angliski pareizi. Bet, eh, lai nu kā mēs eh, kopumā varam atbalstīt jūsu sagatavoto dokumentu. Priekšsarētāji, paldies! Jetzt ist dran Pavel Telička. Pavels Telička tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos īsi. Vispirms paldies par sagatavoto dokumentu projektu. Tāpat arī viedokļa apmaiņa, kas mums ir bijusi, arī Aldet var piekristam kopumā tiem kompromisiem. Tas, ko es varu atzinīgi novērtēt, ir piemēram tas, ka kandidāti nāk ar tādu kā politisko programmu. Ja mēs atceramies, kādas bija uzklausīšanas, reti kuram no komisāra kandidātiem bija trīs, četras, piecas galvenās politiskās prioritātes. Ne jau tās, kur ir nepieciešams alternatīvas vienmēr, bet, e, manuprāt, tas bija tas, kas mums e, pietrūka vairākiem kandidātiem, un man prieks, ka tas šeit ir atspoguļots. Par dzimumu jautājumu Tātad mums ir grozījums, kas uzsver šo jautājumu, bet tāpat laikā mēs vēlamies vismaz divus kandidātus no katras dalību valstis, jo kandidāta kvalitāte ir pats svarīgākais aspekts ar visu cieņu. Saku, ka tas tomēr ir. Uh, uh, salīdzinājums ar situāciju, ka dalība valsts eh, piedāvā piemēram divus vīriešus vai divas sievietes kā kandidāts, un ir jāspēj izdarīt izvēli. Mēs visi zinām, ka ja ir viens kandidāts, tad atsevišķos gadījumos ir grūti noraidīt šo kandidātu. Tagad tas arī ir politisks jautājums. Tagad, ja šis princips tiktu mainīts, eh, un tad, tad eh, tas būtu liels uzlabojums, un ja tiktu atrasināt arī dzimumu jautājums, un tas būs tikai pozitīvi, bet jāatzīst, ka mums ir pāris grūtības attiecībā uz dažiem grozījumiem. Piemēram, Vims Vanderkamps iesniedz eh, grozījumu par dehontu sistēmu. Mēs runājam par komisijas sastāvu, par politisku institūciju, varbūt nedaudz pārspīlējot, varu teikt, eh, eh, Eiropas valdību. Un tiešām būtu Eh, žēl, ja mēs tik strikti piemērotu dehontu sistēmu un eh, uzskatu, ka šis ir pārāk svarīgs pasākums, lai mēs aizrautos ar dehontu sistēmu. Otrs jautājums, eh, kas attiecas uz viņa grozījumiem, tā saucamais ping-pong princips. Mums ir jā, jāuzstāja, lai šīs debatas būtu uh, Eh, pēc principā jautājums atbildi, jautājums atbildi, lai būtu iespēja arī papildinošu jautājumu uzdot. Un vēl ir divi, trīs grozījumi, kur mūsu grozījumi, kas netika atbalstīts, pieminēšu tikai vienu, kas varbūt ir nedaudz strīdīgs, bet esmu redzējis, ka komisāri komitejās daži vismaz nespējas komunicēt ar parlamentu ka tikai un vienīgi savā dzimtajā valodā. Tas man ir kā signāls, ka daži no viņiem nav pietiekami ērti jutušies e, citās valodās, svešvalodās. Trīs vai četri komisāri atbildot jautājums spēt uh, runāt citās valodās, nu, mums nevajadzētu pārāk zemi novērtē to, kas ir dažiem šķiet tik dabiski. Protams, ka e, Britu, Vācu vai Franču kandidātām tas e, nebūtu nekas īpašs, bet, piemēram, Čehu kandidātam es gribētu, lai viņš spētu atbildēt uz jautājumu arī kādā citā valodā, ne tikai Čehu. Un tas būtu kāds papildus skaidrojums. Uz papārējos nekomentēšu, manuprāt, e, priekšlikums ir labs Un ja tas tiktu apstiprināts un ja komisija to pieņem, tas būtu liels progress. Paldies, vai arī Kilonen tālāk. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä oli erittäin hyvä. hyvä. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, kolēģi. Šis bija ļoti labs ziņojums. Es vēlētos pateikties gan referentam, gan ānu referentiem. Uh, Nākotnē vissvarīgāk eh, būtu nodrošināt dzimumu līdztiesību. Komisijā vajadzētu darīt eh, visu iespējamo, lai panāktu šo mērķi. Mums vajadzētu vairāk uzsvērt eh, kompetences un arī dzimumu līdztiesību aspektu. Ir jāņem vērā arī dažādie viedokļi, ko ir paudušas um, atbildīgās komitejas. Jebkurā gadījumā vēlreiz paldies par jūsu darbu. Paldies, tagad Inesa Ajala Sendere. Paldies, priekšādātāji. Liels paldies, ka devāt man iespēju izteikties par procedūru uzlabošanu komisāru uzklausīšanās. Ņemot vērā pieredzi, ko guvām iepriekšējo reizi, mums vajadzētu nodrošināt, lai interešu deklarācija tiek iesniegta pietiekami laicīgi pirms uzklausīšanas, tā lai mums nav jādodas uz uzklausīšanu pilnīgā neziņā par to, vai kandidātiem ir akcijas tādās jomās, kur varētu parādīties interešu konflikts attiecībā uz mandātu. Otrakārt, piekrītu Teļičkas kungam par uh, valodu jautājumu. Domāju, ka mūsdienās ikvienam cilvēkam, kurš piesakās uz uh, darbu, šī ir obligāta prasība. Ir arī tādi kandidāti, kuri zina vairāk ne Eiropas valodu nekā Eiropas, un tas noteikti arī būtu jāņem vērā. Attiecībā uz dzimumu līdztiesību piekrītu, ka ir jānodrošina vienādas iespējas gan eh, kandidātiem vīriešiem, gan kandidātēm sievietēm. Taču, tad, kad mēs par to runājam, cilvēki mums saka, ka visvairāk mums ir vajadzīga kvalitāte, mēs vēlamies vislabākos kandidātus. Un tā arī ir taisnība. Citās jomās, piemēram, budžeta kontrolas komitejā, tad, kad uh, iz, tiek izskatīti revīzijas palātas kandidāti, mēs sakām, ka obligāti ir vajadzīgi gan uh, e, vīriešu, gan sieviešu kandidāti. Un šādā veidā sievietes gūst iespēju iegūt labākus amatus, tātad eh, šīs iespējas ir daudz lielākas, ja ir šādas kvotas. Ļoti bieži, kā mēs zinām, šī procedūra nav automātiska. Dalību valstīm vajadzētu atrast piemērotus kandidātus. Daudzos gadījumos tiek izvēlēts eh, viss vienkāršāk pieejamais kandidāts, un bieži vien tas ir vīrietis. Varbūt vajadzētu nodrošināt arī rakstveida aptauju tādās komitejās kā mūsējā. Šīs komitejas ir ļoti tehniskas un arī ļoti izšķirošas, to mēs esam pieredzējuši, eh, tad, kad eh, notika šī ātrā pārēja uz jauno komisāru Būčas kundzi. Varbūt mēs varētu lūgt, lai kandidāts eh, šādu aptājumu mums iesniedz, parakstītu un mēs zinātu, ka e, šos, e, šīs aptājas nepilda departamenta ministrijā, bet gan pats kandidāts. Kandidātam vajadzētu parakstīties zem šīm atbildēm un pateikt, ka tās ir patiešām kandidāta atbildes. Well, I very much welcome this. Lūsija Andersone. Es apsveicu šo ziņojumu, domāju, ka tas ir ļoti labs un labi, ka ir sagatavoti kompromisa grozījumi. Uh, Domāju, ka komisāra uzklausīšana process tiek kritizēts eh, daudzkārt, bet šīs process ir ļoti svarīgs, un tas eh, piesaista arī ļoti lielu publikas uzmanību. Domāju, ka tas ir labi, un mums vajadzētu to uzsvērt nopietni. Dažās eh, citās komitejās dažus komisāru kandidātus atsauca atpakaļ. Un es domāju, ka vajadzētu nodrošināt pietiekam daudz laika visos šādos apstākļos. Vajadzētu paredzēt, lai kandidātus var atsaukt atpakaļ un uzdot viņiem papildu jautājumu skatījumā, ja komiteja neapmierina sākotnējās atbildes. Attiecībā uz dzimumu līdztiesību piekrīt, piekrītu Inesei un pārējiem. Domāju, ka pierādījumi ir ļoti daudz par to, ka ir daudz kvalificētu sieviešu Un ja dalībvalstīm nepieprasa pieteikt kandidātu sievieti, tad tās to nemaz nedara. Es neapšaubu to, ka šādu kvalificētu kandidāšu pietiek. Un varbūt vajadzētu šo jautājumu skatīt rūpīgāk. Esmu arī vīlusies par Džakijas, Džekijas Fosters komentāru. Lielbritānijā mums ir plaša pieredze šajos jautājumos, un viņas un viņas partijas attieksme um, arī norāda uz to, ka tieši tāpēc Leiboristu partijā ir daudz vairāk uh, sieviešu nekā citās partijās kopā. Gal galā Eiropas tiesības pieļauj šādu pozitīvu rīcību, un uh, tas parādās um, konkrēti Eiropas tiesību aktos. Šeit nav runa par pozitīvu diskrimināciju, te ir runa par tad, pozitīvu rīcību, kas uh, ir absolūti akceptējama un kas nodrošina labu dzimumu līdzsvaru un pozitīvu diskrimināciju, kas netiek pieļauta. Domāju, ka šeit ir radusies nesaprašanās, un mums mūsu komitejā vajadzētu uh, stingri to uzstāt. Paldies! Liels paldies arī par komentāriem un par vispārējo atbalstu. Norāde uz dzimu līdztiesību. Šķiet, ka pirmajā mm, konstitūcijas projektā, kas tika noraidīts Francijā un Nīderlandē, bija paredzēts, ka ir vajadzīga vismaz viena sieviete, tātad komisijai ir vajadzīga izvēle. Un neskatoties uz to, kas ir ierakstīts, eh, dzimuma līdztiesībai ir ļoti liela loma, jo Junkers ir parādījis, ka viņš vēlētos vairāk sieviešu savā komisijā nekā Barauzu komitejā, eh, komisijā. Tā kā tas jau ir eh, parādījies. Katrai valstī vajadzētu nozīmēt eh, divus kandidātus, no kuriem eh, viens ir sieviete. Uzskatu, ka tas ir labs risinājums. Attiecībā uz brīvā mikrofona procedūru un visu šo procesu mēs domājām par to, kā mēs to visu varētu pārveidot. Un pašā pēdējā brīdī priekšēdētāja konference mums deva norādījumus, kā tas viss ir jāveic. Manuprāt, tas ir eh, tā, tur trūks respekta. Mums šeit komitejā uh, vajadzētu rast kopīgus risinājumus, kā mēs šādus pasākumus organizējam. Mums ir vajadzīgs elastīgums, mums kā komitejai vajadzētu dot iespēju izvēlēties. Attiecībā uz šo rakstveidu aptauju, Ines Ejāla tagad manī neklausās, bet attiecībā uz šo rakstveidu aptauju eh, pirms tam jau tas viss bija paredzēts un viss bija ļoti skaisti uzrakstīts. Es zinu, ka uh, visu laiku šī uh, procedūra tāda ir bijusi. Man uh, diezko nepatīk šī rakstveida procedūra, tas uh, prasa ļoti daudz laika un uh, beigās uh, īstenībā neviens no šiem rakstveidā atbildētajiem jautājumiem netiek ņemts vērā. Izšķiroši ir tas, kas tiek pateikts komitejā, un tāpēc es uzskatu, ka mēs varētu ietaupīt daudz laika un arī papīra, ja mēs no tā atteiktos. Vēlreiz liels paldies par atbalstu. Trānu komitejā balsojums notiks rīt, AFCO komiteja balsos 17. jūnijā, un plenārsēdē šis jautājums tiks skatīts jūlijā. Paldies! Tagad pievēršamies sestajam darba kārtības punktam dažādiem transporta veidiem paredzētas integrētas biļešu sistēmas ieviešana Eiropā. Referents ir Dīters Leprechts, un tūlīt došu viņam arī vārdu. Paldies, priekšādātāji, godāmie kolēģi. Mana ziņojuma projekta mērķis ir viss Eiropas multimodāls ceļojuma informācijas, ceļojuma plānošanas un pat biļešu sistēmas ieviešana, lai mēs varētu nodrošināt uh, lietotājiem draudzīgu sistēmu. Domāju, ka mans uzdevums uh, turpināsies nākamos desmit gadus. Šiem uh, pakalpojumiem vajadzētu risināt pašreizējās uh, Eiropas transporta politikas problēmas. Mums ir jānodrošina uh, transporta ilgspējīgums un energoefektivitāte, uh, ir jāizvairās no sastrēgumiem, ir jānodrošina sociālā mobilitāte un arī turisms, un ir jārada arī darba vietas. Un jānodrošina arī tas, lai um, Eiropā plauktu un celtu pētniecību, un Eiropa gluži vienkārši kļūtu atraktīvāka. Mēs vēlamies uh, nodrošināt, lai ieguvē būtu visi, un uh, Mēs gribētu dot impulsus Eiropas komisijai attiecībā uz jau ieteiktajiem um, punktiem. Plānošanas pakāpojumi jau pastāv, bet dažkārt tie ir ierobežoti vai dalībvalstīs vai tikai reģionos un attiecas tikai uz konkrētiem transporta līdzekļiem. Dažādas platformas piedāvā tikai ierobežotas transporta opcijas un dažkārt parādās arī komerciāls intereses. Tas, protams, nav slikti, bet ar to nepietiek. Tieši tāpēc mūsu pirmais un vissvarīgākais solis, lai nodrošinātu godīgāku un labāku mm, multimodālas informācijas meklēšanu, lai uh, ceļotāji varētu iegūt labāku informāciju, tad Tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt ar šo pirmo soli. Mums ir jāņem vērā arī individuālās uh, vajadzības un tas, ka dažkārt cilvēki vēlas varbūt atrast nevis lētāko variantu, bet ātrāko variantu. Komisijai vajadzētu nodrošināt pieeju šādai informācijai. Attiecībā uz biļešu izsniegšanas pakalpojumiem vai datiem komisijai nevajadzētu noteikt standartus. Vajadzētu uh, atcerēties, ka mēs tāpat nevarēsim ievērot e, tādu pašu ātrumu, kāds ir tehnoloģiskajā attīstībai. Tiesību aktiem nevajadzētu arī noteikt, ka uh, transporta izmantošanas izmaksas kļūst neatraktīvas. Vajadzētu arī nodrošināt, lai vienā platformā tiktu paredzēti visi iespējamie risinājumi. Uh, Šeit, piemēram, ir runa arī par ieņēmumu sadalīšanu. Mums vajadzētu uzmanīties, mums vajadzētu nodrošināt, lai tirgus operatoriem sākt, nesāktu traucēt šādi Eiropas tiesību akti. Gluži pretēji, vajadzētu nodrošināt, lai uh, šie operatori varētu tikt veicināti. Vajadzētu arī nodrošināt, lai tiek spēlēta uh, centrālā loma. Attiecībā uz novatorisko attīstību ceļotājiem vajadzētu nodrošināt visaptverošus pakāpojumus un vajadzētu sniegt informāciju par visiem maršrutiem un mm, galamērķiem. Tas nozīmē, ka vajadzētu izveidot nacionālas sistēmas, kuras vēlāk vajadzētu uh, savienot pāri robežām. Tiešā laika informācija ir ļoti būtiska, jo īpaši vietāruņu laikmetā. Ceļotājiem uh, pirms eh, ceļojuma un arī ceļojuma laikā vajadzētu kaut informāciju nevis tikai par kavējumiem, bet arī par alternatīvajiem maršrutiem. Šeit Galileo spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Un pēdējais multimodālajiem braucieniem vajadzētu kļūt atraktīvākiem, vajadzētu informēt par šādām iespējām, jo bieži vien um, mūsdienās šī informācija nav uh, plaši pieejama. Ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt integrētu visai Eiropas multimodālu biļešu sistēmu, bet pirmkārt vajadzētu nodrošināt godīgāku un plašāku pieju informācijai. Mums vajadzētu nodrošināt tādu laika grafiku, lai mēs uh, varētu paveikt savu darbu līdz komisijas priekšlikuma sagatavošanai. Es ceru, ka mēs varēsim nobalsot par šo ziņojumu vēl pirms vasaras atvaļinājuma. Tas nozīmē, ka grozī, par grozījumiem mums vajadzētu spriest jau 4. un 5. maijā, tā lai es maijā varētu organizēt ēnu referentu tikšanos. 20. maijā mēs varētu balsot uh, trankomitejā. komitejā un plenāra sesijā varbūt jūnijā vai jūlijā. Paldies par uzmanību. Paldies. Tagad došu vārdu Jensam Nielsenam. Tack så mycket, herr ordförande. Jag, jag vill säga att det här är ett väldigt bra ut... Liels paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt, ka šis ir ļoti labs ziņojuma projekts, un mēs pilnībā piekrītam par to, ka uh, multimodāla uh, pīļēšu servisa integrācija Eiropa tiešām, Eiropā tiešām ir ļoti labs risinājums. Un jāsaka, ka šobrīd uh, progress šajā jomā ir diezgan lēns. Jā, tur ir virkne uh, objektīvu šķēršļu, un uh, autors tos arī norādījis savā teksta projektā, kurš, kā jūs sacīja, labs ir virkne e, ļoti svarīgu lietu. Referents uzsver to, ka visiem iesaistītiem ir jāveido atvērta sistēma, kas ir pieejama citiem, kad tas attiec uz cenām, e, maršrutiem un tā tālāk. Šai informācijai ir jābūt pieejamai, lai pēc tam to varētu piedāvāt e, klientam, un pēc tam tas ir jādara saskaņotā, harmonizētā veidā, par ko mēs šeit runājam Tā tad cilvēki, mm, kas savā starpā konkurē eh, par klientiem, nevienmēr vēlas sadarboties savā starpā. Ja mēs eh, paskatāmies, eh, piemēram, uz dzelzceļa kompānijām, kā tās darbojās, teiksim, 90. gados un šodien, ļoti bieži lielie operatori izveido savas biļešu pārdošanas Eh, un rezervēšanas sistēmas, bet uh, mazajiem operatoriem pie šīm sistēmām ir liektas. Uh, eh, Referents šeit runā par vienotām prasībām. Mums ir jānodrošina, lai tirgus spēlētāji ievērot noteikts normas un noteikts standarts, un tieši tas, manuprāt, ir izšķirīgi svarīgi. Mm, uzspiest šīs lietas ar varu, nu, tas varbūt prasīs attiecīgas likumdošanas izstrādi. Bet es redzu zināmas problēmas. Arī referents saka, ka tas viss nebūtu jādara tikai likuma ceļā. Mm, tā ir ļoti laba ideja, ka būtu jāveido kopēja platforma, kurā var piedalīties kā lielie tā mazie operatori un visi, kas vēlas un kam ir nepieciešama informācija, var to uh, iegūtu. Taču, lai šādu platformu izveidot, tomēr minimāla likumdošana ir nepieciešama. Un tas nozīmē, ka mums ir vēl daudz darba priekšā. Iedomājieties, ka mēs ļausim tirgumu pašam to sakārtot. Nu, tas ilgs līdz bezgalībai. Tā kā mums ir jānosaka kaut kādas minimālās prasības, lai uh, apvienotu visus uh, spēlētājus. Atzinums ir ļoti labs, un arī man būs grozījumi, lai vēl vairāk uzlabotu šo tekstu. Paldies, un nākamā Džekija Foster. Paldies, un paldies referentam, Kohkungam. Un es ceru, ka viņš atcerās, ja viņš atcerās iepriekšējo sasaukumu, tad mēs jau toreiz sākām runāt par to, ka pasažierim nav iespējas nopirkt eh, vienotu biļetu, eh, biļeti, teiksim, kaut vai dzelzceļa ceļojumam, nemaz jau nerunājot par multimodālu eh, transporta izvēli. Un ja jūs, piemēram, dodaties kaut kur no Somijas, teiksim, uz Itāliju, jums tur jāpērk daudz un dažādas biļetes, neatkarīgi no tā, vai jūs izvēlaties vienu transporta veidu vai vairākus. Tātad, protams, ka ir jābūt gan politiskai gruba, e, gribai, gan arī gribai no nozares puses. Jā, mums ir labi piemēri patiešām. Ja mēs, piemēram, paskatāmies uz e, avio pārvadājumiem, tad pēdējos 40 vai 50 gadus jau faktiski var iegādāties biļetes, kur jūs varat izlidoties pa visu pasauli ar dažādām valstīm ar vienu rezervāciju Bet ar citiem transporta veidiem tādiem žēl nav, neskatoties pat uz to, ka tie šķērso nacionālās robežas. Bet nu ir labi piemēri. Ir piemēri arī apvienotajā karalistē, arī citviet. Piemēram, mums ir tā saucamā Londonas ceļotāja karte. E, jums ir karte, ko jūs varat izmantot uz visu visiem e, vietējiem pilsētas transporta veidiem un tā tālāk. Agrāk tas viss nebija iespējams. Uh, Nu, tieši tāpēc eh, tīri tehniski šīs ziņojums nāk īsta laikā. Ja mēs runājam par likumdevējas piedienu, šeit mēs runājam par sistēmas izveidošanu, kurai, um, kurā vajadzētu iesaistīties visām dalībvalstīm. Un šeit arī situācija nav viennozīmīga, jo uh, dalībvalsts ir dažādās attīstības pakāpēs šajā ziņā, un nevajadzētu mums uh, noteikt tādu likumdošanu, kas bremzē tos, kas ir aizgājuši tālāk uz priekšu. Uh, Jo e, šeit, protams, ir jādomā arī par dažādām skartajām jomām, e, piemēram, par pasažieru e, tiesībām, tiesību aktiem, pat normām, kas attiec, piemēram, uz kuģu pasažieru tiesībām, kas, piemēram, notiek uh, Ja notiek kaut kāda kavēšanās eh, ceļojuma grafikos, iedomājieties, ka mums ir pavisam apvienots ceļojums, ka mm, pieņemsim jūs nokavējat lidmašīnu eh, un eh, tāpēc nokavējat prāmi, kurš par ko maksās, kurā brīdī un tā tālāk. Tas nav vienkārši, bet tas nav neatrisinām. Ir noteikti veidi, kā var rast risinājums. Un tiešām Paldies eh, referentam no eh, mūsu politiskās eh, grupas puses, jo tas tiešām varbūt ir tāds impuls, kas liks dalību valstīm sakustēties, bet darba neapšaubā mums ir daudz. Liels paldies un tālāk Pāvils Pilīčka. Paldies priekšstādātāji un paldies Riko kungam par uh, iniciatīvu, ko viņš ir izrādījis, jo šis ir ļoti svarīgs jautājums un tas eh, nav vienkārši. Man pirmais jautājums, kas man nāk prātā, ir sekojoši. Vai mēs te runājam par uh, virzīšanos uz priekšu, ņemot vairāk, ka mums jau ir uh, Eh, virkne projektu, kas eh, dažās dalībvalstīs vai pārobežu kontekstā jau darbojas, vai arī mēs raugāmies uz šo jautājumu no iekšējā tirgus viedokļa. Ja mēs runājam par vienoto tirgu, tad jāskatās, kur ir šārās vietas, eh, kā tās atrisināt, vai mums ir nepieciešams pieņemt kaut kādus tiesību aktus, kā ar finansējumu Ja mēs runājam par pārobežu un reģionālu risinājumu rašanu, tad varbūt um, risinājumi ir vienkāršāki, jo ir jau kaut kāda parauga prakse. Un, un, un jāsaka, ka šie ir divi dažādi gadījumi. Um, jautājums arī par to, cik ambiciozi mēs esam. Jā, ir šaurās vietas, ir um, vietas, kur ir lielākas grūtības, bet mēs nevarēsim atrisināt problēmu, ja nebūsim to diagnosticējuši un tāpēc man ir vairāki grozījumi, kas norāda uz to, ka ir vairāk šo šauro vietu nekā norādīts uh, ziņojumā. Mm, un uh, viens no risinājumiem ir šī kopējās platformas veidošana, un šeit atkal ir runa par to, ka ir jābūt uh, savietojamai programmatūrai, ja mēs vēlamies veidot reālu platformu, mm, sistēmu, un, nu, tas var būt saistīts ar milzīgām izmaksām. Un tā atkal jautājums par to, cik tālu mēs gribam iet. Nu, tas varbūt ir viens no šķēršļiem. Ja mēs e, izvirzām tālajošākus mērķus un parlaments to centies darīt kādu brīdi, e, mēs esam vairāk kārt atzīmējuši, kas ar dažādiem transporta veidiem nepastāv vienlīdzība. Ja mēs, piemēram, paskatāmies uz dzelzceļu, tad viņiem nav faktiski vienādu spēles noteikumu, uh, un tāpēc varbūt arī neizdodas izveidot šo vienoto uh, biļešu rezervēšanas sistēmu. Uh, nu tad, runājot par iespēju veidot, teiksim, paralēlas biļetes, kuras mēs izdrukājam uz vienas lapas, vai tāds ir mūsu mērķis, vai arī vēlamies veidot patiesi integrētu IT sistēmu kas faktiski noregulēs visas eh, komerc operācijas eh, starp operatoriem, vienlaikus aizsargājot arī pasažieru tiesības. Mēs, piemēram, ļoti labi zinām, ka pasažieru tiesību jomā ir milzīgas atšķirības eh, starp aviotransportu, dzelzceļa transportu un jūras transportu, piemēram. Tā kā ir virkne šādu te jautājumu un ir šīs te uh, barjeras, kas eh, daudzos gadījumos ir um, likumdošanas rakstura, bet jautājums ir arī par finansēšanu, vai mēs veidojam pilnībā standartizētu sistēmu. Man jau tas patiktu, bet es nedomāju, ka tas ir sasniedzams mums tuvākajā laikā. Bet ir jāņem vērā arī, ka pastāv lietas eh, par, eh, mēs tikko runājām par Eiropas investīciju, strateģisko investīciju fondu, arī tās ir tā ir iespēja, jo te varētu koncentrēties uz integrētu biļešu rezervēšanas sistēmas izveidi. Nu, te es varbūt arī apstāšos, jo ir virkne vēl citu trūkumu, ko es vēlētos atzīmēt, bet, manuprāt, e, ziņojuma projekts ir ļoti labs sākums, tā kā es e, Alda grupas vārdā iesniegšu virkni grozījumu par bar e, barjerām, par trūkumiem. Uh, un, un iespējams arī um, norādot, kāda būtu iese, iesakāmie risinājumi. Bet jautājums ir, cik tālajoši mēs būsim izvirzot savus mērķus, vai mēs vēlamies runāt tikai par starptautiskiem lieliem tirgiem vai arī par reģionāliem tirgiem, un eh, skatīties, ko mēs šeit vēlamies atbalstīt. Paldies, un tālāk. Nē, Kilens kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu jautājums ir tiešām eh, svarīgs un mums ir jādarbojas un jāsadarbojas efektīvāk, lai varētu veicināt visu šo te ideju. Eh, varbūt viens no svarīgākajiem aspektiem, ja pasākumiem būtu konsolidēt visu turismu un transporta biznesu Eiropā, un tas neapšābām palīdzētu mm, veicināt šīs politikas realizāciju. Um, esmu pārliecināta, ka laika gaitā mēs atradīsim risinājumu šīm dažādajām problēmām, un droši vien, ka ir arī veidi, eh, kā pātrināt procesu bet tas svarīgākais reģions ir starp mūsu ausīm, un tas laikam ir tas visgrūtākais reģions, eh, kam nosakām sadarbību Eiropā. Kalim, eh, Karima Delī kundze. Referenta kungs, es eh, gribētu atvainoties sava kolēģa Devora vietā. Viņa un zaļo vārdā es gribētu pateikties jums par darbu. Šis eh, ziņojums runā par ļoti daudziem svarīgiem punktiem, kas mums šķiet būtiski. Bet dažus no šiem punktiem varbūt vajadzētu padziļināt, vai arī viņiem vajadzētu pievērst īpašu uzmanību, jo īpaši tie runa par datu aizsardzību. Domāju, ka šis ir uzmanības vērts jautājums, jo tas izriet no privātās dzīves aizsardzības. Vajadzētu arī paskatīties uz um, projektiem, kurus līdzfinansē Eiropas Savienība. Tātad te ir runa par koordināciju un integrāciju, kas parādās kā pielikums jūsu projektam. Domāju, ka tam nevajadzētu būt pielikumam, bet pašām projektam vajadzētu nodrošināt, lai tiek ieviesta patiešām laba prakse. Paldies! Danke sehr, jetzt Lucy Anderson. Paldies tālāk, Lucy Andersone. Jā, paldies, šis ziņojums ir ļoti svarīgs, un tas ir cieši saistīts ar mūsu komitejas darbu citās jomās Tā kā ir ļoti labi, ka mēs par šo tēmu šodien runājam. Es arī uzskatu, ka runājot par priekšlikumiem, īpaši apsveicams ir 11. punkts, kas attiecas uz cilvēkiem ar ierobežotu pārvietošanās spēju. Un Šeit es gribētu atgādināt eh, komisijas dokumentu par uh, cilvēkiem riteņ, ratiņkrēslos, jo ir skaidrs, ka virknē dzelzceļa kompānija Eiropā nav iespējams, piemēram, pasūtīt iepriekš uh, vietu ceļojumam cilvēkiem, kas vārvietos ratiņkrēslā, un tas ir saistīts ar uh, pieejamības uh, tiesību aktu ievērošana Eiropā. Es zinu, ka citas komitejas ir runājuši, eh, runājuši par tādiem jautājumiem kā eh, kredītkāršu maksas. Bet runājot par iespēju samaksāt, nu, eh, šeit ir milzīgs problēmas. Jūs zinat, ka dažās uh, Dažos saitos ir eh, daudz jāpārmaksā, maksājot ar kredītkarti, bet mazāk jāmaksā, maksājot ar debitkarti, citi jāmaksā tikai ar PayPal un tā tālāk. Bet eh, vēl ir problēma ar to, ka kompānijas atsakās sniegt eh, informāciju, kas būtu sabiedrības interesēs, lai šāda informācija tiktu sniegta. Un tas ir jāsabalansē ar faktu, ka uh, pasažierim ir tiesības uz paplašinātu informāciju, lai uzlabotu savu ceļošanas pieredzi. Un runājot par šiem komentāriem par eh, vietējām un reģionālām pašvaldībām, par šo pēdējo un pirmo jūdzi. Tiešām paldies, ka esat minējuši šos piemērus par Londonu un eh, Londonas ceļotā, ceļojumu kartēm un par to, kas ir eh, saistīts ar šo jomu ir ļoti svarīgi, lai šīs ziņojums atspoguļotu arī šādus aspektus. Tā kā liels paldies! Paldies, tālāk Olga Telanovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uh, papildināt dažas idejas, uh, kuras šeit izskanēja no kolēģiem. Jā, man ir prieks, ka mēs runājam par pasažieru uh, tiesībām. Uh, bet nedrīkst aizmirst par sarežģīto finansēšanas aspektu. Daži prode, projekti, kas ir saistīti ar integrētu ceļojumu, karšu vai biļešu iegādi, jau šobrīd saņem Eiropas finansējumu, tā kā nedrīkstētu par tiem aizmirst. Piekrītu arī ēnu uh, referentiem par to, kā informācijas sniegšana ir ļoti svarīgs jautājums Un uh, fakts, ka uh, tirgus dalībniekiem ir jāatbilst, jādarbojas saskaņā ar noteiktiem standartiem, jāievēro noteikts kopējas prasības. Uh, paldies arī par to, ka esat minējuši cilvēkus ar īpašām vajadzībām un uh, cilvēkiem, kas pārvietojas ratiņkrēslos. Es vēlētos minēt arī iedzīvotāju novecošanos. Mums ir jāraugās nākotnē un uh, jāskatās, eh, piemēram, eh, uz to, eh, kā vecā gadgājuma cilvēki varētu izmantot informācijas tehnoloģijas. Mums nevajadzētu radīt jaunus šķēršļus atsevišķām iedzīvotāju grupām nākotnē, attīstoties tehnoloģijām. Runājot par digitālo iekšējo tirgu, mēs runājam par par uh, starptautiskā transporta aspektiem šajā jomā. Vielen Dank. Jetzt Ismail Ertug. Paldies, Ismails Ertugs. Jā, paldies un paldies par šo te paveikto darbu, ko ir ieguldījuši gan referenti, gan ēnu referenti. Un jā, iepriekšējā mm, sasaukumā mēs arī pievērsāmies šiem jautājumiem. Bet parastam cilvēkam ir uh, nepieciešams ļoti daudz informācijas, lai viņš pats varētu uh, brīvi izplānot savu uh, ceļojumu. Protams, ka tirgu pastāv dažādas iespējas un dažādi operatori kas piedāvā jau savu, savu veidu risinājumus. Taču eh, tas eh, kļūst par tādu eh, sadrumstalo darbu, kad jūs mēģināt atrast risinājumu. Un tāpēc es gribētu uzsvērt. To minēja jau vairāk runātāji. Es gribētu redzēt, kā viss šis jautājums tomēr paliktu transporta uzņēmumu rokās Un mums nevajadzētu uh, mēģināt uh, tirgu regulēt ar pārmērīgu likumdošanu. Negribētu ne uz vienu norādīt, uh, bet varētu būt tāda operātora, kas centīsies pastumt visus pārējos malā un sagrābt tirgu. Uh, Bet, protams, kā tirgus, eh, kā mm, biļešu, elektronisko biļešu piedāvājumu sistēmai ir jāveidojas vispirms eh, dalībvalsts līmenī un pēc tam to var eh, tālāk veidot starptautiskā līmenī. Un iepriekšējā sasaukumā mm, tas jau tika minēts, Mm, nevajadzētu spiest likumdošanai iet tik tālu, lai spiestu uzņēmumus dalīt, eh, atklāt komerc noslēpums. Ja piemēram, ja eh, pasažieris, eh, cilvēkam ir jābūt iespējām, piemēram, ievadīt noteiktus datus un redzēt, kāds ir labākais, kāda ir labākā izvēle, taču nevajadzētu spiest uzņēmumiem atklāt komerc, ar komerc noslēpumu saistītus datus, kaut vai, piemēram, cenas. Un integrētai sistēma, integrēta sistēma ir jāveido. Nākošais runātājs Dēlīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums ir ļoti svarīgs. Es gribētu piekrist, ka ir svarīgi zināt, kā izplānot savu ceļojumu, kādu maršrutu izvēlēties, kāds mm, būs grafiks, sistēmai ir jābūt kā ne caurskatāmai lai būtu iespējams iegādāties integrētu biļeti. Bet eh, kas man šeit pietrūkst, ko es gribētu varbūt redzēt plašāk izskatīt šajā ziņojuma, šajā ziņojuma projektā, ir divi sekojoši aspekti. Nepieciešams detalizētāk definēt atšķirību starp eh, maršruta plānošanu un lēmumiem, kas ir jāpieņem pasažīriem, tad šobrīd jau ir globāli uzņēmumi, eh, negribu minēt konkrēts nosaukums, kas jau piedāvā eh, šāda veida pakalpojums. Jūs varat mm, izplānot mm, savu maršrutu, braucot mm, ar divriteni, ar personīgu automašīnu, ejot kājām. Un uh, tas ir pakalpojums, kas tiešsaistē jau ir pieejams, kas ir varbūt daudz svarīgāks, par ko arī referents runā. Tas ir, e, teiksim, e, integrētas biļetes, e, ceļojuma biļetes iegāde. Un šeit pastāv risks, ka varētu varētu eh, izveidoties monopols, un mums ir jāpadomā, ko darīt, lai šajā jomā eh, biznesa eh, monopols neveidotos. Ir svarīgi, lai mums būtu vienota biļešu pārdošanas sistēma. Bet iepriekš mums ir bijušas diskusijas, un mēs zinām, ka šeit varētu rasties daudz interešu konfliktu starp dažādiem transporta veidiem. Tādēļ šāda vienota uh, biļešu rezervēšanas sistēma būs saistīta ar daudz jautājumiem, uz kuriem būs jāatbild. Protams, ka ir labi, ka mēs sākam runāt par šo tēmu un strādāt pie tās, bet es domāju, ka mums ir nepieciešams vairāk laika un telpas uh, šo jautājumu risināšanai, kā tas varbūt sākumā liekas. Protams, ka ir labi, ka Uh, referents piemin arī cilvēkus uh, ar kustību traucējumiem. Uh, šī joma uh, bieži tiek piemirsta, īpaši mazāk attīstītās uh, dalību valstīs, es šeit domāju, kurām ir mazāk attīstīta infrastruktūra. Pie tā būtu jāpiestrādā nākotnē. Paldies! Es vēlētos vēlreiz norādīt, ka šis temats īstenībā ir ļoti vecs. Tam jau sen jābūt atrisinātam trešajā dzelzceļa paketē. Man liekas, mēs astoņiem, deviņiem gadiem par to lēmām. Tur bija visa informācija, ka jābūt pieejamai Eiropā un uh, arī jānopērkam eh, biļetei. Šeit es varu Briselē nopirkt no Briseles uz ķelni, jā, bet uz citiem mazpilsētām, piemēram, uz manējo Vācijā, nu nevar. Un, jā, komerc noslēpums, lai jau paliek, bet eh, neviens nevēl šo informāciju sniegt citiem. Un komerc noslēpums ir, manuprāt, kā atruna uz klientu rēķina, lai nezaudētu monopola tiesības. Tur es jums piekrītu, jo tā informācija, uh, Mēs jau lēmām par to. Tam eh, taču nav nekāda sakara ar komerci noslēpumu. Mēs vēlamies tikai zināt, kurš vilciens un uz kurieni, bet to pat es nevaru dabūt. Un komisijai jums taču būtu jāpārbauda. Es nezinu, neesmu dzirdējis ne par vienu uh, procedūru pret uzņēmumu, kurš atsakās uh, sniegt informāciju. Un uh, peroni ir, eh, un, eh, kur pienāk vilciens, un tur vienīgais, kas rakstīts, ir nākamais vilciens, un viss. Un jums taču jābūt kā līguma sargiem, eh, tiem, kas pārbauda, ka tiek sniegt un saņemt visu informāciju. Un ir aplikācijas, kur mēs saņem 95% informācijas, citur varbūt 80%, informāciju, un ja paši uzņēmumi nevar izdarīt to, kas ir viņu interesēs, un ja dzelzceļš to nespēja izdarīt, mēs esam pārāk muļķi priekš tā, nu tad eh, pērciet biļeti uz lidmašīnu vai uz tālsatiksmes autobusu, bet to mēs nevēlamies. Mēs vēlamies panākt pārmaiņas, un ja pat eh, informatīvi mēs to nevaram panākt, tad tur ir kaut kas cits. Un tāpēc ir spēkā likumi, trešā dzelceļa pakete, ko mēs esam apstiprinājuši, kāpēc komisija neko nedara. Tūlīt došu jums vārdu, jūs varēsiet atbildēt, jo tad jau tas viss būtu izdarīts. Šis ziņojums vispār nebūtu jāsastāda, ja mēs paši būtu nopietni rīkojušies. Atbildība par atsevišķiem uzņēmumiem, vai tie ir Vācijas, Francijas vai Beļģu uzņēmumiem, protams, kā atbildība par cenu veidošanu ir viņiem. Uh, bet mēs vēlamies informāciju saņemt. Un tā ir domāta klientiem. Ja klienti nezina, ka tur brauc vilciens, nu tad viņi arī nepērks biļets. Un ja vilcienā nepērk biļets, tad eh, šo maršrutu likvidē. To mēs arī esam piedzīvojuši. Tiek likvidēt maršrutu un reisi. Līdz ar to un nu, tas ultra, kam dals, eh, dals Eiropā. Avialīnijas neskapēc spēja to izdarīt ar visam šīm atrunām, ko mēs dzirdam, eh, lai kāds tas arī būtu, aviolīnijas to var izdarīt, bet ir jābūt iestādēm, kas apkopo šo informāciju un vienu aplikāciju. Mēs nevēlos 27 dažādas aplikācijas, lai salikt to visu kopā. App eh, lidmašīnu satiksmē, avio satiksmē tas viss darbojās Um, mēs vēlamies arī praktisku informāciju un biļešu cenas. To visu mēs vēlamies uzzināt. Un tagad došu vārdu komisijai, lūdzu. Kopčīnskas kundze. Paldies priekšsarētāji, godātie parlamenta deputāti. sākumā īsts komentārs par pēdējo paziņojumu, ko teica priekšsarētājs. Tā tik tiešām nav jauna problēma, bet tas, ko mēs pieredzam ar aizvien vairāk, ir tas, ka ar digitālo pakalpojumu attīstību transporta jomā Eiropas pilsoņi, tāpat arī pa, nu, citur pasaulē, sagaida aizvien vairāk, mums jāspēj īstenot to, ko viņi sagaida. Kā jau daudzi parlamenta deputāti norādīja, ir ievērojams progress sasniegts, sasniegts atsevišķos transporta veidos, atsevišķās dalību valstīs, atsevišķās pilsētās vai Eiropas Savienības reģionos, bet tas, ko mēs joprojām redzam, kā trūkstošu, ir multimodālā informācija ceļotājiem, gala lietotājiem, pilsoņiem būtu jābūt izvēles iespējām, informētai izvēlei par to, kur viņi ceļo. Tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt. Mēs atzinīgi vērtējam Koha kungu ziņojumu un ar prieku redzam to, ka parlaments atzīst eh, to, cik svarīgi ir šis jautājums par dažādu transportu veidu eh, integrēto biļešu sistēmu Kā jūs atceraties no savām sanāksmēm ar komisārs Bulčs kundzi, e, tad šis arī ir temats, kur viņi vēlas panākt progresu. Jā, tik tiešām tā ir, ka mēs redzam, ka transports e, mainās un e, pieeja informācija ir būtiska. Dati par transportu kļūst par to degvielu, kas virza transportu un virza pārmaiņas transporta jomā un ļauj cilvēkiem uh, pieņemt eh, dažādas izvēles un eh, izvēlēties dažādu mobilitātes veidus. Tur mēs arī redzam eh, aizvien lielāku attīstību un arī pieaugošu prasības. Komisija pagājušā gada jūnijā publicēja ceļakārti, kā panākt uh, multimodālu plānošanas un, rez, un biļešu sistēmu par to es pastāstīšu vēlāk, bet mēs atzinīgi vērtējam ziņojumu, kurš eh, izgaismo tos pašus problēmu jautājumus, ko mēs iekļaujām ceļa kārtā. Jūs, domā, jūs droši vien zinat arī šo mūsu pētījumu par multimodālo uh, maršrutu plānotāju. Mēs eh, vairāk kā simt šādu uzskaitījām, ko nodrošina transporta operatoru, valsts iestādes, arī privātie uzņēmumi. Un te skaidri parāda, ka Šis ir ļoti dinamisks tirgus, un mēs vēlamies, lai šis tirgus attīstītos tālāk. Bet mēs eh, tāpat uh, apzināmies, ka nav pilnībā iespējams nodrošināt uh, pilnvērtīgu ceļojumu no durvīm līdz durvīm, tā teikt, arī iesaistot dažādus transporta veidus. Uh, lai šādi pakalpojumi tiktu izveidoti, ir nepieciešams uh, balstīties uz uzticamiem datiem, kas ir uh, savietojami, uh, augstas kvalitātes, jo tikai balstoties uz šādiem datiem, uz šādiem, šādu informāciju var tik sniegt minētie pakalpojumi. Tāpēc mēs piekrītam parlamenta viedoklim, ka ir nepieciešams pielikt lielāks pūls šajā jomā. Uh, Un šīm pūlēm ir jābūt gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Grafiki dažādiem transporta veidiem, kā tas tika eh, minēts, tas būs viennozīmīgi viens no svarīgākajiem aspektiem, bet tā nav visa informācija, kas cilvēkiem ir nepieciešama, lai efektīvi plānot un īstenot ceļojumu. Tāpat ir svarīgi arī uh, informāciju par park and ride sistēmām, kopīgas mašīnas izmantošanu, eh, velosipēdu nomas, eh, tāpat arī eh, iespējas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, traucējumiem tāpat arī izvērtēt informāciju, kur, kurai ir jāparādās prioritāri un kā izveidot šādu sistēmu, kur visā attiecīgā informācija būtu pieejama un var tikt darīt pieejama attiecīgajiem lietotājiem. Jūs noteikti apzināties, ka komisija turpina darbu pie platformas, kur tikt apvienot šādu informāciju. Un tieši jautājums par piekļuvu šādiem datiem būs tas, kur mēs e, īpaši pētīsim. Mēs vēlamies nodrošināt, lai piekļuve šiem datiem tiktu nodrošināta balstoties uz taisnīgiem un godīgiem principiem un noteikumiem, uh, Un tas būs šī priekšlikuma pamata elements, jo mēs eh, nodrošināsim, vismaz vēlamies nodrošināt eh, vienlīdzīgas spējas noteikumus ar dažādiem transporta veidiem, bet arī ar dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot iespēju arī Eiropas uzņēmumiem eh, izveidot šādus pakalpojumus un izvairīties no situācijas, kur informācijas monopolizēšana notiek ka to īsteno kādi attiecīgi procesa dalībnieki. Kā Kohkungs norādīja savā ziņojumā, visaptarošas, uzticamas un viegli piekļūstamas informācijas darīšana pieejama gala lietojuma pirmais solis integrētas biļešu sistēmas izveidē. Un tas ir arī stūrakmenis eh, pasažieru tiesību jautājumā. Integrēta biļešu sistēmas izveida ir mērķis jau kādu laiku Bet svarīgi ir saprast, ka ne jau Eiropas komisija var nodrošināt šādu pakalpojumu integrēto biļešu sistēmu, bet kā tiek, ka tiek nodrošināts ietvers, kas ļaus izveidot šādu integrēto biļešu sistēmu. Tāpat vēlos pievērst uzmanību faktam, ka jau šobrīd tiek īstenot pasākumu, piemēram, sagatavošanās uh, darbību, ko uh, dzelzceļa ceļotāju konsorcijas uh, veids, kā izmēģinājuma projekts, lai izstrādātu un izvērtētu dažādu transportu veidu uh, ceļošanas informatīvo sistēmu. Un noslēgumā pāris vārdi par pasažieru tiesībām multimodālā kontekstā. Mēs piekrītam parlamenta vērtējumam, ka informācijas sniegšana cilvēkiem ar e, invaliditāti ir ļoti svarīga, lai ļautu šiem cilvēkiem iegūt e, pieeju transporta e, līdzekļu izmantošanai. Komisija šobrīd vāc informāciju par šādiem uh, intermodālajiem ceļojumiem balstoties uz vienu līgumu, ja daudzi jums pieminēja atbildības jautājumu multimodālā ceļojuma kontekstā, un tas ir viens no vissvarīgākajiem jautājumiem, kas ir jāatrisina. Un mēs 15. Eh, gadā sāksim pētījumu, lai sagatavotu ietekmes novērtējumu, izvērtējot alternatīvas, kā labāk aizsargāt pasažierus multimodālā kontekstā. Un vēlos arī norādīt, eh, ka digitālā vienotās tirgus stratēģijā jautājums eh, par to, ko pieminēja šīs komitejas deputāti par savstarpējo izmantojamību un datu pieejamību, piekļuvi pakalpojumiem pārobežu kontekstā arī tiks skatīti, un to darīs Eiropas komisija. Paldies! Paldies, un tagad vēl vārds referentam paldies visiem, kas e, piedalījās ar saviem komentāriem. Tas tik tiešām garš ceļš. Atceros 2011. gadu balto grāmatu, e, kur bija faktiskais formulējums, e, nu tad acīm redzot lēnām mēs iešūpojamies tā kā bija ierobežojumi tekstu apjomā, es nevarēju visu iekļaut, ko vēlējos. Man ļoti liels prieks par to, ko jūs iesūtījāt, tā skaitā grozījumu priekšlikumiem, un es centīšos pēc iespējas lielāku daļu no tiem arī pozitīvi pieņemt. Protams, lielāka daļa par standartiem, kādi dati, kādā formātā ir jādara pieejam, lai izvairītos no vienas puses no monopolizēšanas. Uh, un no otras puses dot arī iespēju uzņēmumam arī konkurence nostiprināt savas pozīcijas. Fosters kundze un daudzi citi minēja piemērs, kas jau pastāv reģionālā līmenī, dažkārt arī pilsētu vai dalību valstu līmenī, pārobežu līmenī, diemžēl nekas. Nu, tās ir tās ambīcijas, uz ko es arī balstos, un tiešām es runātu par iekšējo tirgu, kas varētu sniegt eh, adekvātu risinājumu. Tā ātri skatos cauri, kas man vēl būtu jāpiemin. Manuprāt, eh, tie arī bija tie galvenie punkti. Vairāk vai mazāk mēs eh, līdzīgi vienā virzienā domājam ar Eiropas komisiju. Es ceru, ka mūsu sacīto komisiju uztvers nopietni un nonāksim pie tā rezultāta, ko mēs sagaidām. Paldies! Paldies! Paldies eh, tiem, kas piedalījās diskusijā, tīpašu referentam. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 16. aprīls 17.00. Balsošana komitejā 28. maijā un eh, plenārsēdē jūnijā. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts ir komentāri par triloga sarunām dzelzceļa pakete. Tas notiek aiz slēgtām durvīm. Tur var palikt tikai komitejas locekļi. Tas nav nekas personīgs. Kā jūs jau to zināt, tā šī sadaļa ir aiz slēgtām durvīm.